Right, ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, dārgie kolēģi, ir deviņas minūtes pār trījiem un gribu atklāt šīs dienas sanāksmi. Sveicu jūs visus šeit. Pirmais darbkārtības punkts ir darbkārtības pieņemšana. Ja neviens negrib kaut ko iebilst vai piebilst, tad tā ir pieņemta. Otrais punkts - sanāksmes vadītāja paziņojuma. Man jums šobrīd nekas nav paziņojams. Uh, Un tad varam pāriet pie trešā punkta - protokola apstiprināšana sanāksmēm, kas notika uh, pēdējās sanāksmes, tātad uh, 13. februāra sanāksme, un ja neviens līdz tas sēdz beigām nete, neteiks iebildums, tad šis protokols ir apstiprināts. Tagad gribētu sveikt īpašus goda viesus, kurus esmu izlēmis uh, ielūgt uz šo sanāksmi. Uh, Man ir liels gods šodien šeit sveikt mūsu komitejas sanāksmē Etiopijas parlamenta spīkeru Abadula Gemeda kungu. A... Viņu pavada ārlietu komitejas priekšsēdētājs Etiopijas komitejā, um, parlamentā Dabates Svaikungs. Sveic jūs arī. Etiopija ir svarīgs sadarbības partneris mums Eiropas Savienībā, un uh, mums ir arī uh, kopīgā parlamentārā asamblēja. Um, un man ir prieks, ka jūs uh, varējāt šodien ierasties. Viņi gribēja gūt ieskatu tajā, kā mēs strādājam. Tagad ceturtais darbkārtības punkts. Uh, es tiesas sprieduma lietas padomu pret Front Polisario īstenošanas ieteikumu uz ES un Marokas tiesniecības attiecībām un sadarbību. Uz šo punktu sveicu arī mūsu kolēģis no INTA komitejas. Un man ir liels prieks, ka INTA komitejas priekšsādātājs Langas kungs ir ieradies uh, uz šo kopīgo sanāksmi. Man ir liels prieks arī sveikt mūsu trīs viesurunātājs Vincentu Pikē, kurš ir uh, ārējās darbības dienesta Magreb notais vadītājs, tad ir Jorsts Korte, direktora vietnieks uh, DigiTrade eh, ģenerāldirektorātā un Antonis eh, Kastris Janakis, kurš ir uh, drošības un tirzniecības uh, un citu jautājumu direktors taksu ģenerāldirektorātā. Kā jūs visi zināt, tad Marokai ir ļoti plašas attiecības ar mums, Eiropas Savienību. Tas ir viens no mūsu svarīgākajiem partneriem, ne tikai mūsu uh, dienvidu kaimiņu valstīs, bet arī citās jomās, kā piemēram cīņa pret terorismu un migrāciju. Un ir ļoti svarīgi, lai šāda partneru attiecības varētu attīstīties starptautisko tiesību ietvarā, stabilā situācijā. Vispirms došu vārdu Pikē kungam, kurš uh, sniegs mums ieskatu tajā, uh, kāda pieeja ir izvēlēta līdz šim, pēc tam Langas kungs dos vārdu pārējiem runātājiem tieši par tiesniecības aspektiem un liberalizācijas pasākumiem attiecībās lauksaimniecības produktiem. Es ceru, ka šī sēde būs iespēja uh, apmainīties viedokļiem par abiem uh, mūsu attiecību aspektiem ar Māroku. Lūdzu, Pikē kungs, jums vārds. Tur jūs sēžat. Labi. Kāpēc viņš nesēž šeit? Es atvainojos. Uh, jums tur jāpaliek, bet, mē, bet jūs varat pagriezties, mēs varam pagriezties. Paldies priekšsēdētāju, man liels prieks, ka varu būt šeit, un es eh, atzīmēju, ka ne tikai AFET un INTA komiteja eh, ir vienotas šajā telpā, bet arī ārējās darbības dienests un arī Eiropas komisija šeit eh, šajā solu rindā sēž vienoti. Parasti gan mēs sēžam atsevišķi. Paldies par ielūgumu un sākumā gribu atsaukties uz sākotnējo brīfingu, kas tika sniegts AFET komitejai pirms kāda laika, janvāra sākumā, un to sniedza Mēna reģiona um, direktors uh, ārējās darbības dienestā īsi pēc tam, kad uh, Eiropas kopiena tiesa bija pieņēmusi savu spriedumu. Uh, Atgādināšu pamatelementu šajā spriedumā. 21. decembrī tiesa pasludināja uh, attiecībā uz apelāciju Eiropas Savienības un Marokas uh, lauksaimniecības nolīguma lietā, proti, ka tiesa uzturēja spēkā apelāciju, kura iesniedz Eiropas Savienības padome, un uh, tā a, noraidīja vispārējās tiesas sākotnējo spriedumu par šo pašu nolīgumu, kas tika noslēgts 2015. gadā. Un rezultātā lauksaimniecības nolīgums a, un a, padoms lēmums, kas noslēdz šo nolīgumu, paliek spēkā. Tajā pašā laikā tiesa sprieda, ka nolīgums, kas eksplicīti neaptver Rietumsahāru, uh, nevar uh, to uh, juridiski interpretēt kā tādu, kas nosaka šo teritoriju. Tas ir, protams, ļoti delikāts jautājums, sarežģīts jautājums, un uh, tas ir jautājums, kas skar vienu no svarīgākajiem Eiropas Savienības partneriem pie mūsu dienvidu robežām. Mums ir jārespektē tiesas spriedums, tas mums ir jādara tādējādi, Eh, lai saglabātu mūsu vispārējās attiecības ar Maroku, ir būtiskas politiskās intereses, kas šeit ir liktas uz spēles, eh, ir arī ļoti svarīgas ekonomiskās intereses, un, protams, mums Maroka ir nepieciešama eh, arī kā partneris drošības, reģionālas stabilitātes, terorismu apkarošanas un migrācijas jautājumu risināšanā. Mums ir jāatzīst, ka pēdējā pusotra gada laikā uh, kad eh, tika skatītas šīs tiesu lietas, eh, mēs esam vērojuši eh, zināmu vājināšanos aktivitātēs, runājot par šiem juridiskajiem strīdiņiem. Un visbeidzot, runājot par mūsu pieeju šiem spriedumiem, mūsu interese uh, ir eh, izvairīties no jebkādas eh, citas, eh, no jebkādas sāsināšanās Rietumu Sahāras konflikta sakarā, un mēs vēlamies palīdzēt atsākt tā no miera procesu. Mēs esam kontaktējušies ar Marokas iestādēm jau kopš tika pasludināts šis spriedums, un tās pilnīgi noteikti atzīst, ka šis jautājums ir jārisina. Jautājums tā tad nav par to, vai tas ir jādara, jautājums ir par to, kā to darīt. Un, protams, ir ļoti svarīgi, lai nebūtu tāda rīcība, kas apdraudētu viņu pozīciju miera procesā attiecībā uz Rietumu Sahāru ANO ietvaros. Protams, mums nevajadzētu nosodīt Marokas pozīciju vai Polisārio pozīciju, bet uh, Tā kā jebkurā risinājumā būs nepieciešama cieša sadarbība no Mārokas puses, gan politiskā, gan tehniskā līmenī, mums ir ļoti delikāti jāizturs attiecībā pret viņu viedokli. Tagad ir iespēja veidot dialogu, un to veicināja kopējais paziņojums, par kuru vienojās augstā pārstāva Mogherīnī un Marokas ārlietu ministrs eh, 21. decembrī. Uh, Un šis uh, uh, iespējas loks mums ir jāizmanto. Laikspiediens pastāv, jo um, dalība valstis un Eiropas parlaments uh, sagaida, ka mēs rīkosimies. Tas ir pirmkārt. Otrakārt uh, ir arī reālās ekonomikas spiediens, jo ekonomikas operatoriem ir jāzina, kāda tad ir situācija. Mēs saņemam ziņas, ka juridiskā situācija, kas šobrīd pastāv, uh, traucē tirdzniecībai ne tikai Rietum-Sahārā, bet eh, Marokā vispār. Marokas un arī Eiropas uzņēmumi saskars ar grūtībām. Jāpatur prātā arī tas, ka ir vēl divas lietas, kas šobrīd tiek skatīts Eiropas kopienu tiesā par citiem divpusējiem nolīgumiem, kas mums ir ar Maroku, un ko tas praktiski nozīmē mūsu tālākajā rīcībā tās risinājums, eh, kuru mēs eh, īstenosim, risinot šo situāciju, eh, vajadzētu tajā paturēt prātā arī, ka ir šīs vēl divas lietas, kas būs arī jārisina. Tātad mums ir bijuši kontakti, kā jau teicu, ar Maroku tehniskā līmenī, bet arī ministr, ārlietu ministra vietnieks ieradās pie augstās pārstāvis nesen vizītē. Uh, un uh, kontakti ir uh, tiešām parādījuši, ka abas puses uh, atzīst, ka mums ir jārespektē tiesas spriedums un abas puses piekrīt, ka ir ļoti svarīgi saglabāt um, mūsu labās attiecības un abas puses vēlas arī um, saglabāt uh, to uh, tirzniecību, kas uh, tiek īstenota starp Rietumsahāru un Eiropas Savienību un vēlas arī nodrošināt nepārtrauktību un uh, novērst nevajadzīgas uh, kavējumus vai šķēršļus tirzniecībai, jo tas nav to cilvēku interesēs, kas dzīvo šajā reģionā. Eiropas komisija kopā ar Eiropas ārējās darbības dienestu tagad gatavo uh, risinājumu šai situācijai attiecībā uz to, eh, ko eh, tiesa sprieda. Proti tiesa teica, ka trūkst eh, pienācīgā juridiskā pamata, lai um, piemērotu tarifu preferences produktiem, kas nāk no Rietumsahāras, un mēs to risināsim uh, grozot uh, lauksaimniecības nolīgumu. Lai to darītu, mums, protams, ir jāņem vērā arī tie argumenti, kurus uzsvēra uh, tiesa savā spriedumā, proti pirmkārt kritēriji vai aspekti, kas ir minēti šajā, šajos argumentos, proti labākais veids, kā nodrošināt konsultācijas ar e, tiem cilvēkiem, ko tas skar. Uh, un ir jānodrošina pēc iespējas labāks veids, uh, kā palīdzēt šiem cilvēkiem, kurus tas skar, uh, lai šis risinājums nāk pie viņiem par labu, un jānodrošina, lai šis risinājums būtu ilgtspējīgs, runājot par dabas resursiem. Tas bija pirmkārt. Otrkārt, uh, risinājums, protams, būtu jāveido tā, lai respektētu ne tikai spriedumu, bet arī starptautiskās tiesības, un jo īpaši uh, ANO drošības padomes lēmumus par Rietumu Sahāru. Mūsu risinājums būtu jāveido savietojumā ar miera procesu, nevajadzētu um, e, pāragri uh, e, lemt, kāds tas būs tā rezultāts, mums vajadzētu arī netraucēt šī procesa atsākšanai. Saskaņā ar spriedumu mūsu pieeja būs um, censties panākt pienācīgu juridisko pamatu tarifu priekšrocībām, ja preferencēm, tas saglabātu vēsturisko tirzniecības apriti, eh, kas ir vēsturiski izveidojusies un nesodītu Rietumu Sahāru eh, juridiskā vakuma rezultātā. Tas būtu cilvēku interesēs, kas dzīvo Rietum Sahārā, un tas arī, protams, būtu uh, Eiropas Savienības un Marokas eh, tirzniecības attiecību interesēs, kas eh, ir eh, tā palēdinājušās pēdējos gados. Un visbeidzot, mūsu pieeja būs saskaņā ar ANO mieru procesu un palīdzēs tā atsākšanu. Paldies! Liels paldies, Pikē kungs! Jūs sniedzāt mums skaidrojumu par tiesas spriedumu un arī uh, ieskicējāt uh, um, tālāko rīcību. No mūsu komitejas puses, uh, Inta komitejas puses, mūs, protams, interesē tas, kā mēs varam uh, iet tālāk, ņemot vērā šos tiesas spriedumu un ko tas praksē nozīmē. Proti, lai nebūtu nekāda negatīva ietekme uz tiedzniecību gan tirzniecību starp Eiropas Savienību un Māroku un Māroku un Rietumsahāru. Attiecībā uz tiesas spriedumu. Jā, protams, tagad nav tā, ka būtu aizliegtas preces no Rietumsahāras, bet uh, juridiski uh, Eh, šīs preces nevar izmantot tos preferenciālos tarifus, kas eh, ir Maroks un ES nolīguma ietvaros paredzēti. Tātad jautājums ir, ko darīt tagad. Un tagad es dodu vārdu Jostu Kortas kungam, kurš ir DJ Trade uh, direktora vietnieks. Septiņas minūtes, lūdzu. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Un uh, Es eh, varbūt turpināšu tādā pašā garā, kā jūs teicāt savu sakāmo. Es eh, tiešām uzskatu, ka starp Eiropas Savienību un Maroku eksistējošās tirsniecības saites ir ārkārtīgi svarīgas un ciešas. Uh, un lai uzsvērtu šo svarīgumu pāris statistikas datu. Eiropas Savienība ir Marokas lielākais tirzniecības partneris 57% 16. gadā tirzniecības apjoma un 61% no Marokas eksporta nonāca Eiropas Savienībā. Un eh, arī apmēram tikpat liels cipars tiek importēts Marokā no Eiropas Savienības. Tirzniecības 16. gada <clears throat> apjoma ir apmēram 34,6 miljārdi eiro apmērā. Un eh, tas ir tikai preču klāsta apjoms. Ja mēs eh, pieliekam klāt arī pakalpojums, tad 16. gada statistika rāda, ka pakalpojumi rada vēl 8,6 miljārdus ieņēmumus. Uh, Kā jau Pikē kungs teica, šīs tirsniecības attiecības ir svarīgas ne tikai no politiskā, bet arī no komerciālā aspekta. Maroka ir sasniegusi ārkārtīgi daudz un turpina strādāt pie tā saucamās noteikumu pietuvināšanas Eiropas Savienības noteikumiem. Un šā iemesla dēļ Eiropas Savienība ir e, nospriedusi, ka ka uh, ar Maroku kā pirmo valsti tiks noslēgts Eiropas Savienības eh, padziļinātas tirzniecības un cita veida sadarbības līgums. Sarunas par šādu līgumu noslēgšanu tika sākts jau 13. gadā, bet tagad m, mm, dažādu iemeslu dēļ un arī tikko pieminētās tiesas nolīguma dēļ šīs sarunas ir uh, apstājušās. Un, protams, risinājums jau ir jāmeklē, bet šo pēcpusdienu mēs runāsim arī par juridiskajiem aspektiem, kuri nav atrasināti, kāpēc šīs sarunas tad nevar turpināties. Protams, ļoti svarīgi abām pusēm, kā Savienībai, tā arī Marokai, ir šo sarunu turpinājums, un abām pusēm ir jādod savu artavu, lai mēs dotos vēlamajā virzienā. Kā jau Eiropas eh, ārlietu dienestu pārstāvis teica, šis tiesas nolēmums ir būtisks klupšanas apmērns. Un arī eh, apelācijas kārtībā tika pieņemts, ka, eh, pieņemts lēmums, ka ir jāturpina šīs lauksaimniecības produktu tirzniecība no Marokas. Un tas arī lielā mērā mēģinās eh, mest tādu skaidrības gaismu uz rietumu Sahāras situāciju. Iepriekšējos gados preces, kuras nāca no rietumu Sahāras, uz tām jau automātiski attiecās eh, lauksaimniecības nolīgums. Un Eh, šobrīd tiesas lēmums apgalvo, ka tas vairs nav iespējams. Tiesa apgalvo, ka Eiropas Savienībai var būt noslēgts līgums ar Maroku un līguma ietvaros tikt izskatīta arī eh, Rietum Sahāra, eh, bet tādi jautājumi kā tas, kā šāds līgums nāk par labu vietējiem iedzīvotājiem un vidas ilgtspējībai, tas tomēr ir jāizskata atsevišķi. Protams, mums ir ārkārtīgi svarīgi, lai tirzniecība ar tik svarīgu partneri kā Marop, Maroka netapt pārtraukta. Bet eh, šobrīd eh, rietum Sahāras ražojumiem nav aizlieguma, ieveduma aizliegums. Uh, Šīs preces joprojām var nonākt Eiropas Savienībā, bet uz tām vairs neatiecas um, atvieglotais režīms, kas attiec uz citiem Marokas lauksainiecības izstrādājumiem. Un visbeidzot, priekšsēdētāja kungs vēlētos vēlreiz atgādināt, ka šis jautājums ir svarīgs ne tikai no tirzniecības rakurs raugoties, bet arī divpusējām attiecībām kopumā Eiropas Savienībai un Marokai. Un no šāda viedokļa raugoties, es nedomāju, ka sarunas par padziļinātu sadarbību tik ātri tiks atsāktas. Paldies, prieksēdētājs. Es nedzirdēju, kādu risinājumu jūs piedāvājat. Iespējams, ka kaut ko palaid garām. Bet eh, visticamākais jā, ka mums būs debatas, un tad jūs varat sniegt savu verdiktu. Un tagad došu vārdu Digitaxap direktoram Kastras Janakas kungam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētā kungs. Vincents Pikē un mans kolēģis pa kreisi jau uzsver to, cik svarīgi gan komisijai, gan arī ārējās darbības dienestam ir svarīgi īstenot tiesas nolīgumu. Bet no muitas viedokļa raugoties, Mūs saista nosacījums, kas paģēra, ka dalību valstu muitas iestādēm ja Eiropas Savienībā tiek ievestas preces no rietums sakārs, uz tām vairs neantiecas atvieglotie noteikumi. Ir tādi, kur uzskata, ka Eiropas Savienībai vairs nedrīkst būt tirzniecības saiknes ar rietumu saka, Sahāru, Tā tas nav, tā tas pilnīgi noteikti nav, un vēlos to uzsvērt vēlreiz. Rietum-Sahāras izstrādājumu imports Eiropas Savienībā ir pilnīgi likumīgs. Tiesa ir lēmusi tikai un vienīgi par to, ka Rietum-Sahāras imports, Rietum-Sahāra, kā zināms, ir Marokas jurisdikcijā, Uh, uz šo importu attiecās Eiropas Savienības un Marokas asociācijas nolīguma noteikumi. Un, uh, ja ražojums nāk no Rietum Sahāras, tad uh, Eiropas importētājiem ir jāīsteno noteikti noteikumi. Mēs esam griežus, griezušies pie Eiropas Savienības muitas dienestiem, un ja importētāji paģēra no rietum Sahāras ievestajām precēm atvieglošanas noteikumus, tad ir jāsazinās ar Marokas attiecīgajām iestādēm un jāprasa informācija par izstrādājumu izcelsmes pierādījumu. Tādējādi būtu nodrošināti kā likumīgas tirsniecības noteikumi, tā arī izcelsmes pierādījums. Mēs ļoti labi saprotam, ka informācija par eh, tiesas nolēmumu šobrīd ir zināma tirsniecības partneriem, un vēlamies uzsvērt, cik svarīgi ir izvairīties no kļūdām un cik svarīgi ir īstenot uh, vienlīdzīgu attieksmi pret visiem Marokas izstrādājumiem. Mani kolēģi jau teica, ka tiesas lēmuma īstenošanā mums ir jāraugās, lai tiktu um, ņemtas vērā Eiropas Savienības tirsniecības intereses un arī politiskās intereses Maroka, Marokā. Muitas dienestiem ir svarīgi īstenot uh, tiesas nolēmumu vienlaicīgi izvairoties no tirzniecības attiecību sagrozīšanas. Ir svarīgi atcerēties, ka tirzniecības attiecības starp Eiropas Savienību un Maroku ir ārkārtīgi būtiskas mūsu ilgtspējīgām attiecībām. Kad būs um, sīkāk paskaidrots juridiskais pamats un kad būs um, atrunāti tirzniecības tarifi izstrādājumiem no Rietum-Sahāras, tad mēs varēsim runāt tālāk. Kā jau Vincents teica, sadarbībā ar ārējās darbības dienestu komisija šobrīd izskata iespēju, ka tuvākajā laikā tiks, eh, izveid, tiks izskatīta juridiskā pamata iespējamība. Makalistra kungs, paldies! Paldies visiem, kur izteicās, un tagad došu vārdu parlamenta deputātiem. Kolēģi, šobrīd 14 ir pieteikušies, kā komentārus izteikt griboši. 16, nu jau 17 es skaitu. Kāds sola vairāk? Tā tad nē, 17 kolēģi, katram došu divas minūtes, un pēc tam mums būs iespēja kā uzklausīt tos, kur vēlas runāt, tā arī tos, kuri eh, varēs atbildēt. Un vispirms eh, dodu vārdu Himenes Pārbads kundzei, kas ir Magrib valsts delegācijas e, priekšsēdētāja vietniece Eiropas parlamentā. Paldies! Paldies! Attiecības eh, un attiecības ar Maroku ir svarīgas kā Marokai, tā arī Eiropas Savienībai, īpaši manai valstī, Spānijai tās ir svarīgas. Maroka ir stabilitātes un miera garants rietum un eh, ziemeļ Āfrikā, un Marokas saiknes ar daudzām Eiropas Savienības dalību valstīm ir ciešas. Mēs jau teicām, ka eh, šis tiesas nolīgums noteica, ka šie tirsniecības atvieglojumi attiecas uz lauksaimniecības produktiem, bet um, Rietum Sahāras gadījumā situācija ir neskaidra gan teritoriāli, gan arī um, e, konflikts situācijās. Protams, e, tieši tā kā Eiropas Savienības dalību valstīm arī Marokai ir jāīsteno šie noteikumi, un e, kā jau tiesas nolēgumā teikts, uz lauksaimniecības produktiem šis, e, šī, šis nolīgums attiecās. Un e, Eiropas Savienībai vajadzētu raudzīties, lai šajā pasaules daļā Rietum Sahārā dažādi starptautiskie līgumi nākt par labu vietējiem iedzīvotājiem. Pēc eh, daudziem gadu desmitiem mums Eiropā ir eh, izdevies dzīvot kā mierā, tā arī sadarbībā. Eiropas Savienība ļoti labi saprot, ka Maroka reģionā spēlē ļoti svarīgu stabilizējošu lomu. Un eh, mums ir jāņem vērā Rietumsahāras iedzīvotāju vēlmes. Un runājot par jauniem politiskiem lēmumiem, es esmu pārliecināta, ka tas iedzīvotājiem palī palīdzēs. Paldies! Paldies! Un tagad dod vārdu EPP uh, eh, grupai Milan Mona kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Vispirms es vēlētos pateikties ārējās darbības eh, dienesta un komisijas eh, pārstāvjiem par to, ka esat ieradušies. Bet eh, jau 9. janvārī mūsu komitejas sēdē es teicu to pašu, ko teikšu tagad. Es tiešām esmu priecīgs, ka tiesa ir lēmusi ka lauksaimniecības produktu nolīgums ar Maroku ir spēkā un tādajādi 15. gada pirmās instances tiesas lēmums ne, neatiecas uz lauksaimniecības produktiem. Prieksēdētāji kungs, burtiski pāris komentāru. Es uzskatu, ka Eiropas Savienības un Marokas attiecības ir ārkārtīgi svarīgas, un mums tās ir jākopj. Maroka ir būtisks Eiropas Savienības eh, tirsniecības partneris, eh, kaimiņu attiecību sadarbības partneris. Un eh, mums ir noslēgta vesela virkne dažādu starptautisku eh, nolīgumu, divpusēju līgumu ar Maroku. Es esmu pārliecināts, ka Sahāras jautājums eh, ir jāatrisina, un šobrīd, kā jau to rāda tiesas nolēmums, tieši šis neatrisinātais Rietumsakāras jautājums eh, tiešā veidā ietekmē ekonomisko sadarbību, un ne tikai. Maroka ir būtisks eh, drošības sadarbības partneris, migrācijas plūsmas apturēšanas partneris. Un eh, atcerēsimies arā pavasarī notikušo. Maroka ir sava veida labais piemērs, kā Ziemeļāfrikas valstīs var tikt ievērotas gan cilvēktiesības, gan arī stabilitātes nosacījumi. Es eh, ceru, ka Marokai izdosies atrasināt eh, problēmas un šis eh, tiesas nolēmums negatīvi neietekmēs Eiropas Savienības un Marokas tirzniecības attiecības. Barņokungs nākamais. Paldies priekšsādātāji. Dažas piezīmes mūsu debatēs. Pirmkārt, um, šeit ir tiesas spriedums, kas ir sarežģīts. Tiek teikts Eiropas Savienībai, ka mm, ir runa par Maroku, Frampolisario un Alžīriju. 2012. gadā bija uh, balsojumus, bet nevar visas tiesības attiecināt uz uh, Rietumsahāras teritoriju. Un tātad Eiropas Savienība nevar tik vienkārši rīkoties šajā situācijā, um, salīdzinot, atsaucoties uz tiem priekšlikumiem, kas tika izteikti sākumā. Uh, Tātad tajos nolīgumos, kas eh, ir starp Eiropas Savienību un eh, Māroku, mēs varam tos paturēt spēkā. Piemēram, ir 2013. gada zvejas protokols, tur eh, tiek paredzēta Sahāras iekļaušana, un tur tiek paredzēta arī tie juridiskie noteikumi, lai uh, tiešām tas viss nāktu par labu uh, vietējiem iedzīvotājiem. Uh, Un eh, tā tad ir jau zinām pieredze, kur varētu ņemt par pamatu, lai iziet no šīs uh, situācijas un neapdraudēt mūsu labās attiecības. Tātad eh, šis parlaments nelēmj par drošības jautājumiem. Tā ir ANO drošības uh, asamblēja, kas lemj par šiem note, uh, uh, Uh, jautājumiem un ir jānodrošina reģionālā stabilitāte, tad nevajag uh, šeit politiski iejaukties uh, šajā, šajos jautājumos. Es nedēļas nogalē biju Tarlas pilsētā un uh, Jā, Sahārā ir uh, tūkstnes, bet tas ir arī reģions, kas strauji attīstās, un tas tam ir jānāk par labu vietējiem iedzīvotājiem. Un mums ir uh, jānodrošina uh, mūsu abu intereses, mūsu abu pušu intereses, un mums ir jāraugās, kā mēs varam palīdzēt ANO, ANO ģenerālsekretāram, un mums vajadzētu uh, arī turpmākajās nedēļās dot pozitīvu ieguldījumu mieru sarunās. Paldies, un tagad no EKR grupas. Uh, Eh, Vistizenkungs no mūsu AFET komitejas vicepriekšsādātājs. From... Kā jau vairāk kolēģi uzsvēra, Maroka ir ļoti svarīgs savienotais, sabiedrotais Eiropas Savienībai. Kaimiņu attiecības gan tirniecībā, gan arī citos jautājumos. Tādēļ ļoti svarīgi, lai šis jautājums tiktu atrisināts uh, tiesā. Nu, protams, ka nav šaubu, ka ir tiesvedams ir jāsver ļoti nopietni un uh, tas ir ļoti konkrēts un uh, esmu priecies, ka šeit ir uh, ārējais darbības dienas un komisijas pārstāvi, kas pragmatiski raugās, kāds varētu būt risinājums. Piemēram, uh, nosaucot, kas tad ir Rietumsahāras teritorija un veidojot īpašu vienošanos ar Marokas iestādēm un vedojot politiku ar rietumu, Sahāra ieraugās ir, kas ir pārējo Maroku, un lai mēs faktiski uh, redzam, ka pārējā Marokas eh, teritorija ir labākā situācija. Un, eh, protams, ka es piekrītu iepriekšējiem runātājiem, ka risinājums ir jāatrod eh, ANO. Tas nav tikai divpusējās attiecības starp Eiropas Savienību un Maroku. Tādēļ Es domāju, ka vajadzētu gan komisijai, gan arī Eiropas ārējās darbības dienestam jāraukās, kā no vienas puses ir jāievieš šis tiesas spriedums, un no otras puses jāvirzās uz priekšu pragmatiskā veidā, lai tas palīdzētu apusējiem attiecībām un arī cilvēkiem, kas dzīvo Rietumsahārā. Paldies! Nākamais no zaļā, zaļajiem Buhnerkungs. Paldies! Man trīs jautājumi. Pirmkārt, Jūs jau pieminējāt, ka jūs vedat sarunas ar polisārio pārstāvjiem. Es atceros, ka tie ir vienīgie atzītie partneri, kas piedalās uh, šajā, šajās uh, sarunās. Uh, un to runā arī tiesas spriedums. Gribētu vairāk par to kaut ko uzzināt. Otrais jautājums. Šeit tik daudz runāts par, ka ir jāiekļauj Rietum Sahāra mūsu noliekumos vajadzētu uzsvērt jautājumu, kas domāts ar Rietumu Sahāru, vai tie ir cilvēki, kas tur dzīvo, vai tie ir uh, tie ieceļi, kas ir no Marokas, kas ir apmetušies tur, vai šie sākotnie cilvēki, kas dzīvojuši vietējie Rietumu Sahārā. Šeit vajadzētu ļoti skaidri nošķirt, jo no piezīmēm, ko dzirdēju pirms tam, tika teikts, ka mums ir nepieciešams turpināt bet eh, šeit ir eh, lielās, lielā rūpniecības uzņēmuma, kas atrodas Rietum-Sahāras teritorijā. Tādēļ es domāju, ka ir svarīgi šeit eh, nošķirt to un, un šeit piešķirt prioritāti vietējiem Rietum-Sahāras iedzīvotājiem. Mans trešais jautājums ir pāriks produktu importi. Eiropā mēs varam importēt tikai no noteiktām valstīm, un Rietum Sahāra nav iekļauta šo valstu sarakstā. Ja kādi importi no šīs valstis, tā kā es to saprotu, ir nelegāli. Un ļoti labprāt uzklausiet komentāru par šo jautājumu. Paldies. Es atvainojos pārakšu pārvienai grupai. Tagad Dezenēs kundzei vārds. Uh, merci, merci beaucoup, monsieur. Paldies, liels paldies priekšsādātāji, paldies visiem, kas izteicās. Uh, pateikšu dažas ļoti vienkāršas lietas. Pirmkārt, es uzskatu, ka tas ir milzīgs izaicinājums saglabāt labas attiecības ar Māroku Eiropas Savienībai. Uh, Un uh, te ir jārunā galvenokārt par politiskām interesēm, uh, politiskām attiecībām, bet arī komercija uh, attiecībām. Mums ir jācīnās pret terorismu, jānodrošina miers, mums ir kopīgs interesi arī migrācijas jomā, un mums pilnīgi noteikti ir jāsaglabē šīs attiecības. Tas tiešām ir ļoti, ļoti svarīgi. Otrā lieta attiecībā uz komerc attiecībām, uz tirsniecības saitēm. Uh, Un Žils Paņo to ļoti labi pateica, mēs šeit neesam ANO, tātad mēs šeit eh, nerisināsim jautājumus, kas ir saistīti ar rietumu sahāru. Tātad mums ir jābūt tādai konkrētākai pieejai. Es dzirdēju uh, runas par grozījumu, kas attiecas uz lauksaimniecības nolīgumu, varbūt par to varētu vairāk pastāstīt, un kas attiecas uz geogrāfiskajām norādēm. Uh, Jā, mums ir eh, interkomitejā eh, jūnijā balsojams eh, ziņojums par ģeogrāfiskajām norādēm, arī saistībā ar Maroku un kā tas varētu šeit ietekmēt. Mums ir jārod konkrēti risinājumi. Jūs runājāt par piemērotiem risinājumiem, par grozījumiem. Es gribētu uzzināt, kāds ir laika grafiks, kādu jūs plānojat, lai ieviestu konkrētus risinājumus. Jā, protams, tā būs Eiropas Savienība, kas uh, piedāvā šos risinājumus, bet vai jau ir uzsākts dialogs arī ar Maroku par šiem jautājumiem? Paldies! Thank you. Paldies. Tagad vārds Bekīna kundzei. Paldies priekšsādātājiem. Cienījamie kolēģi, kā pieci zvaigžņu kustībē, mēs vienmēr ļoti kritiski esam vērtējuši šo nolīkumu ar Maroku. Uh, tādēļ, ka tas atstāja lielu ietekmi uz eh, vidusjūras eh, valstīm. Man kolēģi jau zinās, ko es domāju. Starp 2015. gada decembra un 2016. Eh, gada jūlijā tomātu no Marokas kā imports palielinās par 60%. Tas apdraud tirgu. Un mums jau, mēs esam pieprasījuši aizsardzības klauzulu, bet komisija to noraidījusi. Es domāju, ka šis noliekums mūsu lauksāmniekus nospiež, neļaut viņiem strādāt, un uh, tiesa saka, ka šis uh, spriedums neatiec uz rietumu Sahāru, negrib tagad ieslēgt detaļās, bet uh, noteikti lietas tomēr vajadzētu izdarīt. Ja tas neatiecas uz šo teritoriju, tad, protams, ir jāpasaka, cik daudz un kādas uh, preces tiek ievestas no šīs teritorijas, un to vajadzētu aizliegt. Dati nav skaidri. Tomātu produkcija Rietum Sahārā ir starp 0,01% līdz 70% no Marokas produkcijas kopīgās, un līdz 2020. gadam būs 170 tūkstoši tonnas nāks vēl klāt eh, augļi un dārzeņi, kas arī ir no Rietum Sahāras un tiek ievesti mūsu valstīs. Mans jautājums, eh, kā jūs kā komisija varat nošķirt šos produktus, vai ir kaut kādi izcēlus nosacījumi, vai varbūt citi eksporta nosacījumi, vai īpaši marķējums, vai arī citi muitas nosacījumi? Ja Eiropas eh, lauksamnieki un zvejnieki gadiem ilgi pamatoties šo noliekumu strādā, un tas daļai ir nelikumīgs, tad viņiem radies kaitējums, un uh, to iespējams vajadzētu kompensēt, vai šī opcija ir pārbaudīta, vai tiek plānota kompensācija, un ja jā, tad eh, cik daudz, paldies, nākamais runātājs Burgezijo kungs. Paldies priekšsēdētājiem, pavisam īsi. Kā pamats visam ir eh, nostāja, kas var būt tikai vienīgi ļoti kritiska. Mēs pārstāvam uh, Eiropas ražotāju intereses un uh, ņemot vērā šādu noliekumu, kas nav sevišķi saprotams un kur ļoti daudz tādu neskaidru jomu, par to var būt tikai vienīgi tikai kritiska attieksme. Mums ir vajadzīga lielāka caurskatāmība. Juridiskās problēmas, kas izriet no tiesas sprieduma, izvirz jautājumu, vai šīs tiesas spriedums kaut kādā aizliedz šo produktu importu, kas nāk no Rietumas Sahāras. Man, godīgi sakot, tas nav īsti skaidrs. Un ja tas tā ir, ja imports ir aizliegts, tad eh, kas ir precīzi Eiropas Savienības nostāja? Un kādas iniciatīvas, arī juridiskas iniciatīvas, ir iespējams veikt, kas jau ir izdarīts? Kāds ir vērtējums? Tas ir svarīgi, lai kopumā varētu šo noliekumu labāk novērtēt, kas ir kopumā ar Maroku. Svarīgi ir arī, lai juridiskais status Rietum-Sahārai neietekmētu Eiropas Savienības un Marokas attiecības, jo tas ir jautājums, eh, ko ir jārisina atsevišķi. Mums vajadzētu uz to koncentrēties un to norobežot, kas ir mūsu kompetence un kas ir eh, Eiropas Savienības kopīgo uh, kompetence. Tagad vārds Sala Frankas kungam no tautas partijas. Jā, paldies priekšsēdētāji. Vispirms es uh, priecājos, ka abas uh, komitejas ir sanākušas kopā. Ļoti svarīgi, ka mēs veidām kopīgu diskusiju par Eiropas Savienības tiesas spriedumu. Šeit es saskatu ilgtermiņu problēmu un uh, īsu un vidē termiņu problēmu. Uh, Kādas būs strateģiskas attiecības ar Maroku? Kā tās saglabāt? Otrakārt, kā īstenot šo spriedumu? Es uh, uzdošu jautājumu, diemžēl pēc tam man jāt prom uz citu sanāksmi. Vai mums ir jāmaina asociācijas nolīkums, vai mums ir jāmaina lauksaimniecības nolīkums vai tirniecības nolīkums, vai arī nolīkums par uh, izcēlesmes uh, marķējumiem? Uh, Vai tad mums būs kaut kāds jaunas paudzes eh, direktīva? Šiem nolikumam ir ilgtermiņa raksturs, tādēļ mums vajadzētu parūpēties par to, lai imports no Marokas netiktu skārts. Tas jau šogad ir dramatiski samazinājies. Gribētu jautāt, kā tiks īstenot spriedums. Kādu ietinu atstās uz Rietumu Sahāru? Un pēdējais jautājums vai vispārīgās muitas preferenču sistēma tiks paplašinātas par, uz Rietumu Sahāru, vai tas vispār uh, ir savienojams ar tām uh, preferencēm, ko bauda Maroka, vai varbūt varētu kaut kādu īpašu režīmu, kā piemēram tas ir Moldovas republikas gadījumā, lai tas viss kalpotu kopējiem mērķiem, lai nesamazinātos imports no Ma Marokas un lai varētu mēs uh, palīdzēt cilvēkiem, kas dzīvo Rietumu Sahārā. Paldies! Tagad sociāldemokrātu grupa Arēnas kundze. Paldies! Es atkārtošu divus principus, kas jau tika atkārtot. Proti, mēs nedrīkstam apdraudēt diplomatiskās, politiskās, uh, kultūras un citas attiecības starp Eiropas Savienību un Maroku. Un, uh, Mēs nedrīkstam arī risināt Rietumsahāras eh, status jautājumu, tas ir jāatstāj ANO. Mūsu uzdevums kā Eiropas parlamentāriešiem ir uh, Eiropas Savienības un Marokas eh, komercpraksi uh, veidot tā, lai tā atbilstu uh, juridiskajām normām, proti tiesas spriedumam, proti, ka tur tika spriests, ka nolīgums tiks tik turpināts, bet tas neatiec uz Rietumu Sahāru. Tātad, uh, tiesa atkal apliecina, ka šis princips ir spēkā, ka Rietumu Sahāra nevar izmantot pravi, tarifu preferences. Tātad jautājums ir, kā mēs varam identificēt šo preču izcelsmi, kā mēs varam organizēt kontrolas pasākums, ja saglabāsim šo status quo. Es saprotu, ka komisija piedāvā citu loģiku, proti iekļaušanas loģiku. Šī iekļaušanas loģika, es saprotu, ka to atbalsta Maroka, proti tad tad varētu grozīt uh, nolīgumu. Es saprotu, ka komisija ir jau piedāvājusi um, šo grozījumu, bet tad kā notiks konsultēšanās ar uh, iedzīvotājiem, kā Prompolisārio tiek sniegs savu piekrišanu, vai tas jau ir apspriests? Tātad um, šeit ir jādomā arī par preču marķēšanu. Uh, Un šo te izslēgšanas loģiku izvēlējās arī ASV uh, e, savā nolīgumā ar Maroku. Tātad kā ASV praktiski īstenoja šo uh, principu un kā attiecās pret precēm, kas nāca no rietumsakārs. Un vēl viens jautājums, kā preventīvi strādāt jau pie asociācijas nolīguma, lai šādu situāciju tajā nepieļaut. Un kādu nostāju mēs varam ieņemt šeit parlamentā. Paldies. Uh, Paldies, Fortigas kundze, EKR vārdā. Paldies, priekšēdētāji. Gribētu teikt paldies mūsu diskusijas dalībniekiem, kas ir panē diskusijā. Gribētu pieminēt, ka Maroka nav tikai liels partneris Eiropas Savienībai, ja mēs runājam par tirniecību un ir īpaši lauksaimniecību, bet arī ir drošības jautājumi. Uh, bet eh, tā spēlē arī ļoti stabilizējušu lomu šajā reģionā. Ne tikai tādēļ, ka tā kontrolē migrācijas plūsmas, bet tādēļ arī, ka risina arī šīs eh, migrācijas izcelsmes faktorus. Tādēļ šis reģions eh, spēlē ļoti pozitīvu lomu. Un man jāatzīst, ka man ir zināmas bažas par Eiropas Savienības tiesas spriedumu. Tādēļ no mana viedokļa raugoties, tas netiešā veidā skar jautājumu par uh, Marokas jurisdikciju par tās Rietum-Sahāras teritorijām. Un tas faktiski ir ANO jautājums. Es tikai gribētu pajautāt, vai ir iespējams saglabāt šo tiesas uh, tekstu, ieskar, ieskarot arī interpretāciju, un varbūt, ka uh, eh, iesaistīt šeit eh, saņēma ģenerāla advokāta tekstu šajā jautājumā interpretācija. Paldies, Vardikas kundze, es tikai teicu, ka publisks, publiski pieejams ir šis spriedums, tam vajadzēja būt tiešsaistē pieejam, tā kā tam faktiski nevajadzēja būt nekādai problēmai. Valero kundze paldies! Klausoties eh, šeit, eh, šajās sarunās, jā, jau liekiet eh, austeņas, runāju zviedriski. Tātad vēlreiz, klausoties, kuri šeit izsakās, šķiet, ka visi esam aizmirsuši, ka konflikts ir 40 gadus vecs, kur viena valsts, Maroka, ir okupējusi otru valstu rietumu Sahāru, un mēs Eiropas Savienībā esam iestājušies par okupantiem, uh, tā vietā, lai iestātos par okupēto valsti, un man tas šķiet nu stipri dīvaini. Un lasot šo pētījumu, kas jā, tas arī ir publiski pieejams, e, visi mēs tā kā pieņemam, ka ir jāatbalsta okupanti un nevis jāmeklē risinājumi. Man tas šķiet stipri dīvaini. Protams, jā, mēs varam turpināt tirzniecību ar Maroku, bet nevis iekļaut šajos tirzniecības nolīgumos Rietum-Sahāras izstrādājums. Ja mēs tiešām ievērotu starptautiskās tiesības, tad mēs nekad vispār nebūtu ielaiduši Eiropā ražojumus no Rietum-Sahāras. Ir iespējams to visu atšķetināt proti palīdzēt Rietum Sahāras iedzīvotājiem, kuriem pašiem būtu jāpieņem lēmums, eh, grib viņi kaut ko pārdot mums vai nē. Pie tam runa neiet par Marokas nelegālajiem nometinājumiem un apmetnēm Rietum Sahārā, jo Rietum Sahāru pārstāv Polisāro. Ja mēs vēlamies iepirkt kaut ko no Rietum Sahāras, tad mums ir jāturpina e, sadarboties vai vismaz runāt ar Polisārio. Un tagad mans jautājums komisijai. Vai tiešām visas dalība valstis e, atbalsta to, lai mēs apietu tiesas nolēmumu pētījumā teica, ka visas valstis tā kā meklē radošus risinājumus. Ko tas nozīmē? Tātad, kam ir jābūt ar radošu skatījumu? Polisārio, dalību valstīm, katrā ziņā es nesaprotu, kāpēc mēs atbalstam okupantus. Thank you. Paldies. Un tagad Kastaldo kungs no EFDD. Grazie. Paldies. Esmu drusku pārsteigts, klausoties šodien diskusiju. Man tāds iespējas, ka tiek prasīts, lai realitāte pielāgotos mūsu noliekumam un nevis noliekumus realitātei. De facto un juridiski raugoties. Tiesa spriedums ļoti skaidri pasaka, ka Rietum Sahara nav pēc starptautiskajām attiecībām Marokas daļa neviens to negrasās apšaubīt, ka attiecības ar Maroku ir svarīgas, ņemot vērā dažādus uh, aspektus, bet mēs esam tiesiska valsts un Eiropas Savienība kopumā ir tiesiska valsts kopums un ir jāņem, jāņem vērā šis Eiropas Savienības tiesas spriedums. Otrais jautājums par marķējumu. Spriedumā 106. punktā tiek teikts, ka tirzniecība ar lauksaimniecības produktiem ir nelikumīga. Izņemot, ja iedzīvotāji tam piekrituši. Uh, tas nozīmē, ka arī Maroka vienkārši nevar jebkā rīkoties ar marķējumu. Un ja tas tā turpināsies, tad uh, nelikumīgums tiks uh, turpināts. Visi runāja par ekonomisko attīstību šajā teritorijā, bet problēma ir tāda, ka tas uh, iedzīvotājiem nemaz nenāk par labu. Saskaņā ar starptautiskajām tiesībām daudzi jau gadu desmitiem ir bēgļi no vietējiem iedzīvotājiem. Otrkārt, 105. Eh, punkts spriedumā par front polisārio piekrišanu. Tur ir runa par 34. un 37. rezolūciju. Tur tiek teikts, ka Polisārio fronte pārstāv tautu, un tas ir jāpaplašina, un Polisārio fronte ir jāiekļauj, lai patiešām arī vietējie iedzīvotāji gūtu no tā visu labumu. Kolēģi jau pieminēja, Begina kundze pieminēja, ka lauksaimniekiem un zvejniekiem Eiropas Savienībā ir jāmaksā kompensāciju, bet arī iedzīvotēm tu neko nedrīkst uh, izgudrot, bet ir jāņem vērā īstenība. Un pēdējie četri runāja palikuši, un pēc eh, tad mēs pabeigsim, jo ir jau 15 pār jābeidz šīs diskusijas, un uh, mēs gribēsim dzirdēt vismaz dažas atbildes no kolēģiem. Un lūdzu, lūkšu pēdējos kolēģus pēc iespējas uh, īsāk runāt. Nākamā runātāja Pienēro kundze. Lies paldies! Komisija un Eiropas Savienības darbības dienas es piekrītu daudziem no iepriekšējiem runātājiem par to, cik svarīgi ir uh, saglabāt uh, attiecības ar Maroku. Tās ir lieliskas ar Maroku. Tas ir ļoti būtiski. Un uh, kas ir šo juridisko spriedumu un vai tas ir pietiekami pārliecinoši? Mums ir jāsaka labā līdzsvars visās pusēs, ņemot vērā uh, visu trīs iesaisto pušu intereses. Tas nozīmē, ka mums ir jāraugās, kāda ir šī jaunā situācija, jāraugās, kāds ir spriedums, jānodrošina, kā tiek turpināts dialogs, ir jāņem vērā to, ka ir jārespektē konsultācija prin eh, princips, jābūt piekrišanas procedūrai. Pašreizē situācija ir acīm redzama, ka šis tiesas spriedums ir noteicis, tirdzniecības attiecības starp uh, Eiropas Savienību un Rietumsahāra. Rietumsahāra tiek izslēgta uh, no šīs tirdzniecības uh, nolīguma starp Eiropas Savienību un Maroku. Bet kādā veidā mēs varēsim garantēt, ka eksports lausumācijas produktiem ir īpaši pārtikas produkti, kā mēs varam garantēt, ka tas, kas tiek saražots Rietumu Sahārā un tiek ievests Eiropas Savienībā, ka tas nebūs šajā tarifu preferenču sistēmā, jo tas nav pareizi marķēts. Tur nav rakstīts izgoties ar rietum Sahāras eh, produkts. Kā, varēt, kā varēsim būt droši? Kā praksa atbildē, atbilsties Eiropas Savienības tiesas spriedumam. Un uh, es domāju, ka mums ir vajadzīga pilnīga caškotāmība šajā punktā. Jureka punkts no EKR. Bardzo, Paldies priekšsēdētājiem. Lielais vairākums no deputātiem uzsvēra, cik svarīgs ir attiecības ar Maroku Eiropas Savienībai. Maroka nav tikai svarīgs stabilitātes faktors reģionā un uh, svarīga drošībai šajā reģionā, bet mēs nedrīkstētu arī aizmirst, ka ekonomiskās un politiskās attiecības ar Eiropas Savienību ir svarīgas stabilitātē un valsts autoritātē tur. To mēs nekādā gadījumā nedrīkstētu apdraudēt. Eiropas Savienības tiesas spriedums, protams, ka ir svarīgs, un tas mums ir jārespektē un jāizteno, bet uh, tas ir jāizteno tādā veidā, lai mūsu interesi netiktu uh, skārtas un mm, ka nedrīkstētu negatīvi ietekmēt arī mūsu partneru intereses, ar ko mēs esam jau daudzus gadus sadarbojušies. Konflikts ar Rietumu Sahāru ilgst jau 40 gadus, vēl no augstā kara laikiem. Bet tas nav tikai konflikts starp monarhiju Marokā un Front Polisario bet tam ir arī starptautisks aspekts. Arī kaimiņu valstīm šeit ir nozīme. Mums pirmkārt ir jānodrošina Eiropas drošība. Un drošība tajās valstīs, kas ar mums ir labās attiecībās. Mēs zinām, cik lielā mērā mūsu drošība ietekmē nestabilā situācija Lībijā. Daudzas aktivitātes, eh, kas izraisīja situāciju, ka tiek apdraudēta kādas valsts drošību, kas ir draudzīgās attiecībās ar mums, būt, tas būtu ļoti problemātiski. Un tas noteikti nebūtu mūsu interesēs. Tādēļ īpaši paldies gribētu teikt uh, arī darbības dienesta pārstāvjiem. Paldies, ka jūs uh, mēģināt rast risinājumu. Risinājumu, kas uh, skaidri parāda, ka mēs uh, pamatojamies uz tiesiskas valsts principiem, bet vienlaikus nevēlamies apdraudēt uh, svarīgo sadarbību ar Maroku. Tagad vārds Hautalas kundzei. Thank you very much. Uh, one brief question. Paldies, viens īs jautājums. Vai ārējais darbības dienests ir uh, parādzījies, kā šo situāciju saskaņot ar starptautiskajām tiesībām? Varbūt, ka uh, tas varētu būt tāds uh, godīgs uh, vidutājs starp uh, Eiropas Savienību un cilvēkiem, kas, ko uh, reprezentē Fronti Polisārio. Valero kundze pieminēja pētījumu, mēs uzskatām, ka tas ir tas uh, ļoti neplasinās un nepamatots. Vislabāk būtu pirms. Uh, to publicēt, to varētu pakļaut tādai ļoti lielai pārbaudē, izpētē. Final... Jā, un eh, vēl viens runātājs, Mačelēzī kungs. Lies paldies. Um, vispirms eh, mums vajadzētu kārtīgi izlasīt Eiropas Savienības tiesas spriedumu, jo spriedumā netiek teikts, ka de facto tiek atzīta šī teritorija. Eiropas komisijai nevajadzētu arī apgalvot, netiek arī, nav arī atsauce uz uh, labumu, ko gūst vietējie iedzīvotāji. Runa ir par iedzīvotāju, Rietum Sahāras iedzīvotāju piekrišanu, un to vajadzētu arī Eiropas Savienībā ļoti skaidri pateikt, ja tiek teikts, ka Rietum Sahāras iedzīvotāju piekrišana nepieciešama, tad nozīmē, ka ir jārunā ar viņu pārstāvjiem, proti ar frontpolisārio un tas attiecas arī uz tādiem jautājumiem kā tirniecības jautājumiem. Tur Eiropas Savienībā vajadzētu parūpēties par to, lai būtu šādi sarunu kanāli ar Ronu Polisārio un vajadzētu runāt. Otrakārt bija arī priekšlikums no Spānijas valdības par Kībei, tas ir kuģis. Viņš tur zvejoja teritoriālās ūdeņos pie Kanārijas salām. Un tas viss ir konstatēts, viņi vēlējās izkraut kravu, un mēs uzdevām jautājumu, un tika teiks, ka mums ir uh, taisnība, un tur tika tālāk tas viss novirzies uz Franciju, bet Francija nerīkojās. Bet uh, situācija ir tāda, ka, ka šis uh, zivju uh, daudzums, viņš faktiski nedrīkstēja būt pakļauts Eiropas Savienības pre preferenču sistēmā. Cilvēki Rietum Sahārā faktiski bez kādas aizsardzības, kā var nodrošināt, eh, kā to, ka tas viss tiktu ievērots, kā arī Spānija pilnībā ievēro Eiropas Savienības uh, noteikumus, lai tā parādās par to, lai šādi produkti netiktu ievesti. Uh, izmantoja preferenču sistēmas labumus, un kādēļ mēs nevaram ievērot jau gadiem ilgi uh, eh, likumi, kas ir, kā jūtas cilvēki Rietum Sahārā. No, ar... Paldies, kolēģi, un tagad došu vārdu eh, ārējās darbības dienesta un komisijas pārstāvjiem trīs runātāji trīs minūtes katram. Pikē. Pikē, kungs, lūdzu. Lielas paldies, un uh, esmu tiešām pateicīgs par visiem komentāriem, kurus dzirdējām runājot par mūsu pieeju. Mūsu pieeja ir darīt uh, to, uh, ko ir spriedusi tiesa, proti par to, kas trūkst, uh, ka trūkst juridiskās bāzes, lai uh, piemērotu preferenču sistēmu rietumsakārs produktiem, un mēs to darīsim formāli grozot attiecīgo nolīgumu. Uh, un eh, sekojot normālajām procedūrām, eh, kas ir noteikta 218. pantā līgumā par Eiropas Savienības darbību, tur tiks iesaistīta padu, pa, padoma un arī parlaments, kā jau vienmēr tas ir šādos nolīgumos. Eh, tiesa saka, ka ir jāņem vērā virkni specifisku aspektu, lai Eiropas Savienība varētu virzīties uz priekšu. Pirmkārt, jākonsultējas ar attiecīgiem iedzīvotājiem, ir jāgūst labums šiem iedzīvotājiem un ir jābūt uh, ilgtspējībai. Tie ir sarežģīti jautājumi, attiecībā uz kuriem mums ir uh, vēl detalizēti jārunā ar mūsu partneriem. Uh, Un mēs to uztveram ļoti nopietni, jo tas arī būs izšķirīgi svarīgi, eh, runājot par mūsu pieejas juridisko un politisko spēku esamību. Proti, mēs vēlamies tādu pieeju, kas ir politiski dzīvotspējīga un aizstāvāma, un tajā pašā laikā arī uh, um, izturētu juridiskās pārbaudas, vai mums ir jāgroza asociācijas nolīgums arī. Jā, varbūt, bet ne tagad. Mums ir jānogaida uh, tiesas spriedums par uh, šo noliegumu, jo šī lieta tiek skatīta, un tas pats attiec uz zivsaimniecības noliegumu. Šīs lietas vēl tiek skatītas, spriedumi tiek gaidīti vai nu šogad vai nākamgad, bet uh, mēs nevaram gaidīt rokas klēpī salikuši. Mums ir jārīkojas lauksaimniecības noliegumu sakarā, ņemot vērā to, cik būtiska ir ietekme uz tirzniecību, kādu vērojam jau šobrīd. Deputāti uh, minēja paralēlās ar Moldovu un Ukrainu. Es domāju, ka šī lieta ir unikāla objektīva apsvērumu dēļ. Un viens no svarīgākiem iemesliem ir tas, ka rietums Sahāras uh, eh, sakarā ir ANO miera process, kas notiek, ir ANO um, uh, definējusi uh, eh, Rietum Sahāru kā uh, teritorija, kam nav pašnoteikšanās. Tātad ar ko mēs konsultējamies, mēs uh, joprojām vēl apspriedīsim detalizēti šos jautājumus. Uh, tiesa um, neizsakās konkrēti par to, kā to darīt. Tas ir atstāts mūsu ziņā, proti tiek teikts, ka jānotiek konsultācijām, bet netiek teikts, kā. Tātad um, tiesa nedefinē Polisārio kā uh, partneri. Polisārio uh, ir tikai atzīts uh, sarunu partneris no miera procesa ietvaros un nekas cits. Vēl viens aspekts par uh, to, ka ir jāatrisina šis jautājums divpusēju attiecību dēļ, to var tikai apliecināt, ka tas ir skaidrs, ka mēs nevaram atdzīvināt šīs attiecības, neatrodot šī jautājuma risināšanu. Uh, un risinājumu un nevaram uh, atstāt šo lietu neatrisināt. Paldies tagad, Josta kungs. Jā, es varu izteikties ļoti īsi priekšā, tātad tikai pāris vārdi par tiem produktiem, uz kuriem attiecas lauksaimniecības nolīgums. Un eh, šodien, eh, jā, mēs eh, runājam par tiem produktiem, kas ienāk no šī reģiona, ir galvenokārt apstrādātas, pārstrādātas zivis un tomāti. Un runājot par izcēlesmi no Rietumsahāras, mēs negribētu uh, sākt debatas par koncesiju apjomu, kādas ir viņiem ar Maroku. Tas viss paliks spēkā. Mums tā tad ir uh, jāatrisina šī uh, uh, situācija. Lielākā daļa tomātu, protams, nenāk no Rietums Sahāras, bet no pašas Marokas, un ir jau izveidota sistēma ar uzņēmiem, kas diezgan labi pārvalda šie, šo importu. Un visbeidzot, Kastrinakis kungs, lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Šobrīd eh, ir situācija, kurā muita nevar eh, pieņemt, ka Rietumsahāras eh, produkti saņem preferenciālu attieksmi, bet atkārtošu, ka tas nav importa aizliegums. Tātad tas nav jautājums par to, ka būtu kaut kāda preču nelegāla kustība, ka nelegāli tiktu ievesti produkti Eiropas Savienībā. Nē, te ir runa par to, vai mēs piemērojam šo te priekšrocību sistēmu vai nē. Un uh, runājot par fitosanitarijām noteikumiem, tas viss tiek ievērots, tas attiecas, protams, arī uz lauksaimniecības produktiem. Tātad muitai jautājums ir, kā identificēt uh, eventuāli tos uh, potenciālos produktus, kas gribētu pieteikties uz priekšrocības sistēmas izmantošanu. Un tāpēc mēs strādājam ar dalībvalstu mojas iestādēm, lai tās sensitivizētu attiecībā uz šo problēmu. Tās jau to apzinās eh, ļoti labi un arī attiecīgi rīkojas, bet sadarbība ar Marokas muitu ir izšķirīgi svarīga, ja mēs vēlamies saņemt atbildes uz mūsu jautājumiem un nevēlamies eh, kavēt tirsniecību. Tad tas ir jautājums, kas būs jāapspriež ar Marokas kolēģiem. Ļaujiet man arī piebilst, ka uh, marķēšanas eh, jautājums eh, eh, ir izcināts citā likumdošanā un nav saistīts ar šo te tirzniecības sistēmu vai ar preferencēm vai pret. Paldies, varbūt, ka ir nedaudz lielāka skaidrība, bet ne risinājums, debats turpināsies, un tomēr paldies visiem kolēģiem un mūsu trim viesiem no ārējās darbības dienesta un komisijas par komentāriem un paldies arī AFET komitejai par lielisko sadarbību. Un tagad Inta dodas prom. Uh, veiksmi jums turpmākajā darbā. Paldies, Pērt Lange. Mēs atvadāmies no mūsu Inta kolēģiem. Izbaudiet pārējo dienu. Mums uh, AFET komitejā ir jāturpina mūsu smagais darbs. Obviously, about half of the people here in the room. Puse no cilvēkiem telpā izrādās ir inta piekritēji. Tie, kas grib doties prom, lūdzu, dodieties prom uzreiz. Sarunas varat turpināt ārpus zāles. Mēs esam smagi strādājošā AFET komiteja, mums nav laika šādām pļāpām.